mums Ukrainā ir svarīgs, taču mums ir jāsaprot, ka ir vajadzīgs laiks un pacietība, tāpēc nevajadzētu visu laiku tikai kritizēt Ukrainu, bet jāmēģina to arī iesaistīt un integrēt mūsu ģimenē. Un paldies, un tālāk. O, vīra kundzē vārds. Head kolleegid,